Der Präsident. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Atsākam plenārsesiju. Un tagad izziņošu pirmos balsošanas rezultātus. Tātad vispirms, kas attiecas uz dzīvnieku pārvadāšanu. Pieņemts. Tālāk, kas attiecas uz administratīvo sadarbību nodokļu jomā 1, 6 noraidīts, 2, 3, 4, 5 pieņemts. Tālāk, kas attiec uz lauksaimniecību, pirmais grozījums ir pieņemts L, LFLA. Tālāk vīns ziņojums par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. 7, 8, 10, 11 grozījumi ir pieņemti. 1, 2, 3, 4 grozījumi atkrīt, 6, 9, 12, 13, 14 grozījumi pieņemti, 5. noraidīts. Tālāk rezolūcijas priekšlikums pret rasismu. Protests pret rasismu pēc Džordža Floyda nāves. 30. noraidīts grozījums. Pirmais punkts ir pieņemts, otrais punkts pieņemts, trešais punkts pieņemts, ceturtais punkts ir pieņemts, 61 noraidīts, 20. grozījums noraidīts, 35 noraidīts, 21 arī noraidīts. 31 noraidīts, 62 pieņemts, Sākotnējais teksts, pirmā daļa atkrīt, piektā punkta otrā daļa atkrīt, piektā punkta trešā daļa arī atkrīt. Sestā punkta pirmā daļa pieņemta, arī otrā daļa ir pieņemta, 36. grozījums noraidīts, 9. punkts abas daļas pieņemtas, 10. punkts pieņemts, 32. grozījums noraidīts. Pirmais grozījums noraidīts, 66. ir pieņemts. 23. noraidīts, 24. grozījums noraidīts, 25, 26 arī noraidīti, 40. pieņemts, 44 pieņemts, 67 noraidīts. 14. punkts Pirmā daļa atkrīt, otrā arī, norē, trešā, ceturtā arī, 63 ir noraidīts, 15. pieņemts, 10. grozījums ir pieņemts, 11. pieņemts, 16. punkts, divas daļas pieņemtas ir abas, 37. grozījums pieņemts, 55 ir noraidīts, 12 ir pieņemts. 19. punkts, abas daļas pieņemtas, 33 noraidīts, 21. punkts četrās daļās pieņemts. 6 noraidīts, 38 noraidīts, 39 noraidīts, 64 noraidīts, 27 noraidīts, 41 pieņemts, 45 pieņemts, 65 noraidīts, 13 noraidīts, 46 pieņemts, 7 pieņemts, 8 noraidīts, 28 noraidīts, 29 noraidīts, 54 pieņemts, 47 noraidīts, 48 noraidīts, D 49 noraidīts, 50 pieņemts, 2 noraidīts, 14 noraidīts. Tālāk E apsvērums pieņemts, F apsvērums noraidīts, 56. grozījums noraidīts, 57. noraidīts, 15. grozījums noraidīts, 51. pieņemts un 52 arī pieņemts. Lūk, tas attiecas uz balsošanas rezultātiem. Neizlas arī rezultāti pieejami Eiropas parlamenta mājas lapā un uzsāksim nu, otru balsošanas kārtu no pulksens 13.45. Pēc desmit minūtēm sāksies otrā balsošana. Nē, 13.35. Tagad sāksies balsošana līdz pulkstens 15. tieši tādā pat procedūrā kā līdz šim. Tagad jau varat sākt balsot līdz pulkstens 15. rezultātus izziņosim pulkstens 17.30. Eh, Un tagad pārtraucam plenārsēdi. Jā.